Bonjour à tous et à tous. Esiet sveicināti visi. Sveicam jūs Eiropas parlamentā Briselē. Šajā dienā, kad eh, gandrīz vai 500 miljoni Eiropas vēlētāji novēl, eh, ievēl savus eh, vairāk nekā 700 Eiropas parlamentā deputātus. Un tagad mēs piedāvājam īpašu mūsu ziņu izlaidumu, ja mūsu raidījumu izlaidumu Eiropu saskroties ar krīzi un mūsu viesi atbildēs uz Karolīnas kamerē Frans 24 žurnālisti un uz Francijas eh, RFI radio žurnālisti jautājumiem. Un mēs sāksim ar Hoakimu Almuņu. Esiet sveicināti. Jūs esat Eiropas komisārs, kas atbild par ekonomikas monetāriem lietām, un es domāju, ka jums ir ļoti saspringts darba laiks. Jā, Eh, pilnīgi pareizi. Pēdējā laikā mēs runājam eh, tikai par ekonomiku. Vairavīģi Freiberga ir nākamais viesis. Jūs bijāt Latvijas prezidenti, jūs šobrīd esat viceprezidente viedajo grupā. Un jūs uh, Eh, jūs eh, risināt jautājumus, kā Eiropa izskatīsies pēc 20, 30 gadiem. Paldies, ka esat atceļojis no Rīgas. Tāpat arī kopā ar mums ir Nikola Fontēna, jūs bijat Francijas ministri, bet jūs bijat arī Eiropas parlamenta deputāte līdz 2002 gadam. Jūs esat nostrādājis Eiropas parlamentā ļoti ilgus gadus. Un arī kopā ar mums ir eh, korespondenti Briselē no ekonomista ir viens, un arī Davids Karolēns no, cit, eh, no RFI. Tāpat arī eh, es eh, gribu norādīt, ka RFI ziņu kanāls arī lielā mērā cietas ir pēdējā laikā no ekonomiskās krīzes. Un tā, tagad Atgriezīsimies pie mūsu temata, kas ir ekonomiskā krīze, un runāsim par dalību, dalību vēlēšanās. Manuprāt, šī da, vēlētāja aktivitāte ir bijusi samērā vāja. Fontēns kundze, kā jūs domājat, kāpēc tas tā ir? Jā, manuprāt, Eiropas pilsoņi vēl pagaidām pietiekam labi neapzinās Eiropas parlamenta nozīmīgo lomu. Jo varbūt tas ir tāpēc, ka šīs lomas nozīmīgums ir pieaudzis ļoti pakāpeniski. Atcerēsimies, kad bija pirmās tiešās vēlēšanas, pēc tam bija Maastrichts līgums un koplēmums, un tagad mēs eh, strādājam koplēmu procedūrā ar eh, ministru padomi, un eh, pēc tam mēs, ja es tā drīkstu izteikties, komisāra kungs, mēs gāzām no varas piedestāvu komisiju. Hoki Malmuņa, jūs esat Eiropas komisārs, kurš atbild pār Eh, ja es tā drīkstu teikt, šīs krīzes jautājumiem. Eh, pieaug bezdarbs, eh, krīt pirktspēja. Mēs saskaramies ar ļoti daudziem nacionāliem atvesļošanās plāniem, tajā pašā laikā nav vienota Eiropas atvesļošanās plāna. Varētu domāt, ka jūs bijāt brīvdienās un atvaļinājumā, kad krīze iesākās. Jā, varbūt, ja jūs esat pietiekami labi informēts, iespējams, ka šeit ir nepietiekama informācija, bet jūs zināt, ka, zināsiet, ka pagājušā gada novembrī uh, Eiropas eh, komisija kopā ar valstu un valdību vadītājiem izveidoja Eiropas ekonomikas atvesļošanās plānu, eh, ko atbalsta Eiropas parlaments un kas jau ir sācis sniegt labus rezultātus. Un kā sekas šīm Eiropas darbībām pirmoreiz Eiropas Savienības vēsturē tiek pieņemti tik svarīgi ekonomiski lēmumi visiem kopā. Un tad, kad mēs domājam par eh, ietekmi uz budžeta, uz nodokļu jautājumiem cīņā pret krīzi Eiropā, tad uh, Mums ir jānorāda, ka šie jautājumi tiek risināti tik tiešām, eh, tik tiešām augstā līmenī. Eh, Vīķe Freibergas kundze. Eh, Latvija ir ļoti smagi krīzes kārta, un piecus gadus pēc iestājas Eiropas Savienībā, vai Latvijā ir iespējas, ka tā tiek pietiekami labi aizsargāt no krīzes? Manuprāt, krīze ir skārusi Latviju ļoti pēkšņi un strauji, un neviens netika no mums brīdināts. Taču, Katrā ziņā e, varbūt ir jāatzīst arī tas, ka valstī bija vērojams e, galvu reibinošs pieaugums iesākumā, un tāpēc krīze mūs skāra īpaši smagi, un tāpēc arī visi procesi notika ļoti ātri un arī turpinās. Un tāpēc Mūsuprāt, un mums šī Eiropas ekonomikas atvesaļošanas pro programma ir ārkārtīgi svarīga. Es domāju, arī mūsu iedzīvotājiem ir tīpaši, lai tiem piešķirtu paļāvību, uzticību investīcijām un vispārīgi, lai varētu stabilizēt situāciju. Sadarbība un solidaritāte Eiropas plānā ir ārkārtīgi būtiska, un tā nekad nav bijusi tik svarīga kā šobrīd. Fontēns kundze, vai jūs arī uzskatāt, ka solidaritāte ir nepietiekama attiecībā uz Austrum Eiropas valstīm? Uh, Es vēlos sacīt, ka solidaritāte ir iespējams nepietiekama, ka mēs varam darīt daudz vairāk. Taču jāatzīst, ka krietni vien pirms krīzes eh, Eiropas eh, parlaments jau norādīja komisijai par to, ka nepietiekam tiek uzraudzīti finanšu tirgi. Mums ir bijušas komisārkungs ļoti daudz viedokļu apmaiņas, un es eh, gribu arī pie, piebilst, ka jūs aizsākāt darbu Žakvarozie grupā, kas ir nākus klajā ar ļoti daudziem interesantiem priekšlikumiem, un iespējams, ka mēs pie šiem jautājumiem varēsim atgriezties arī mazliet vēlāk. Solidaritāte ir ārkārtīgi ārkārtīgi svarīgs jautājums. Šodien mēs varam sacīt, ka mēs esam izvairījušies no banku krīzes Eiropā, kas, kuras sekas būtu bijušas tik tiešām dramatiskas. Tāpat arī mēs esam labi, labi sagatavoti G20 un tas ir arī jāatgādina, lai mēs varētu uh, uzra uh, labāk uzraudzīt starptautisko uh, finanšu kapitālu, un arī man ir jānorāda to, tas, cik svarīga ir eiro loma. Un arī tas, ka mēs esam izvairījušies no iespējams daudz dramatiskākām sekām. Ja mūsu rīcībā nebūtu bijis eiro, tad iespējams, ka e, sekas būtu bijušas daudz, daudz smagākas. Es redzu, Zitnika e, kungs reaģēja kopā ar mums, ir Slovenijas televīzijas žurnālists, tā ir Slovenijas valsts televīzija, Edvards Zitniks. Jums bija viens jautājums eiro sakarā, kur jūs gribētu uzdot komisāram Almuņam. Jā. Komisāra kungs. Es esmu pārliecināts, ka jūs zināt, ka eiro ieviešana Slovenijā bija tiešām panākums, un mums līdz ar to ir daudz vieglāk pārdzīvot finanšu krīzi. Vai jūs uzskatāt, ka kritērijus, kas tiek ieviesti, uh, eiro, ievie, kas tiek noteikti eiro ieviešanai, vai tiem nebūtu jābūt elastīgākiem? Runājot par Austrum Eiropas valstīm, ņemot vērā nopietno ekonomisko krīzi. Un kā jūs, prezidents Kundze, to varētu komentēt? Manuprāt, eiro ir veiksmīgs pasākums un ļoti labs aizsardzības instruments eh, tām valstīm, kas ietilpst Eirozonā. Tāpat arī tas ir ļoti nozīmīgs eh, tādām valstīm, kas vēlas pievienoties Eirozonai, kā piemēram Latvija, Lietuva un citas. Latvijas gadījumā pēdējo mēnešu gaitā mēs praktiski eh, katru dienu risinām jautājumu ar Latvijas lēmējiestādēm konkrēti par jautājumu, kā izkļūt no ļoti sarežģītās krīzes. Un, eh, diemžēl situācija šobrīd ir ļoti, eh, ļoti sarežģīta. Taču eiro ir sava veida ankurs, un eh, tas piešķir paļāvību, piesaista investīcijas un palīdz īstenot reformas. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, un es domāju, ka Latvijas, Ungārijas vai Rumānijas gadījumā mēs Eh, varam runāt par visskaidrāko, vislabāko solidaritātes piemēru starp Eiropas valstīm un tām Eiropas valstīm, kas ir eh, eh, kas ir izjutuši vismagāk finanšu krīzi Latviju, Ungāriju, Rumāniju. Atvainojiet, es gribēju vēl nosaukt tikai dažus konkrētus skaitļus. Solidaritāte ir ļoti vispārīga. Mums bija instruments, lai varētu finansēt valstu, grūtībās nonākošu valstu problēmas. Pirms eh, dažiem mēnešiem šis skaitlis bija 12 miljārdi eiro, šobrīd ir 50 miljārdi eiro. Un mēs piedāvājam četrkāršot eh, šos finanšu resursus, kas tiek virzīti valstīm, kurām ir ļoti nopietnas vajadzības pēc šādiem resursiem. Tas ir Eiropas solidaritātes instruments, eh, kas arī tika lielā mērā izveidoties, izveidots pateicoties gan Eiropas centrālās bankas aktivitātēm, gan struktūra fondus eh, piesaistot, gan arī labais, eh, pateicoties labai sadarbībai ar Latvijas, Ungārijas un citu valstu lēmēju iestādēm. Un Jā, Freibergs kundze, kad jūs uh, uzklausījāt komisāru Almuņu, vai Eh, jūs, eh, eh, vai jūs gaidījāt vairāk no Eiropas, vai doma par Eiropas aizdevumu jums šķiet laba doma? Jā, manuprāt, kā eiro tik tiešām sev ir apliecinājis, un ļoti žēl, ka mana valsts nevarēja pieturēties un sekot sākotnēji paredzētajam grafikam, kas būtu devis mums iestājas, devis, devis iespēju pievienoties Eirozonai 2008. gada 1. janvārī. Tā. Eh, taču jāatzīst, ka mūsu valstī ir bijusi ļoti strauja inflācija, kas aizkavēja mūs no šī sākotnēji paredzētā darba grafika. Tas ir ļoti neveiksmīgi valstī, tāpēc, ka citi makroekonomiskie rādītāji bija lieliskā kārtībā, taču konkrēti šis rādītājs inflācija bija tāds, ar kuru valdība ne, nespēja pietiekami cīnīties, lai gan tā uzskatīja, ka tās rīcībā ir pietiekami daudz līdzekļu, ka ir pietiekami daudz struktūra fondu, kas ieplūst valstī, Tajā pašā laikā valsts iedzīvotāji devās strādāt uz ārvalstīm, viņi nosūtīja naudu e, savi, saviem ģimenes locekļiem, bija iekšējais e, patēriņš, kas pieauga, tas savukārt izraisīja cenu celšanos, savā laikā tāpat arī Eh, bija ļoti strauja energoresursu cēnu pieaugšana. Visi šie faktori kopā strādājot padarīja situāciju daudz sarežģītāku, un šobrīd situācija ir daudz sarežģītāka nekā iepriekš. Nikola Fontēna, jā, es gribētu e, norādīt, ka realitāte ir tāda, ka Eiropas Savienībā mums ir budžeta līdzekļi, kas ir pilnīgi nepietiekami un e, kas neatbilst tai politikai, kādu mēs vēlamies īstenot. Uh, Vai jūs arī. Vai jūs arī atbalstāt Eiropas aizdevuma ideju? Mēs domājam, ka ir um, pēc būtības jāpārskata budžeta sistēma Eiropas Savienībā. Komisārkungs, uh, E, kādas ir mūsu pašreizējās vajadzības. Palūkojieties uz Savienotajām valstīm pēc 29. gada krīzes, un mēs 70 gadus vēlāk neesam spējīgi e, izdarīt secinājumus, kas savulaik tika izdarīts Savienotajās valstīs. Jā. Es, saka komisārs, gribu pilnīgi piekrist tam, ko sacīja Fontēnas kundze. Diemžēl dalībvalstis un parlamenti Eh, kas ir budžeta lēmēji iestādes. Eh, un ja mēs būtu uzklausījuši komisijas priekšlikumus, kādi izskanēja pirms pieciem gadiem, tad mūsu panākumi būtu eh, bijuši daudz labāki. Taču, lai palīdzētu Latvijai vai citām valstīm šajā ļoti sarežģītajā konjunktūrā, mēs čet, esam četrkārtojuši mūsu finansiālās kapacitātes. Un mēs esam e, piešķīruši jau aizdevumus. Es esmu atbildīgs e, pār šo jautājumu risināšanu, piemēram, e, lai atrastu 5 miljārdus, ko izsniegt aizdevumos Ungārijai, Rumānijai vai Latvijai, ir jāmeklē finanšu tirgos aizdevumos, taču Mums e, visai Eiropai nepietiek ar pieciem miljardiem, mums ir nepietiekam, mums ir vajadzīgs daudz vairāk, e, simts vai tūkstoši, e, tūkstoši miljārdu, lai varētu izveidot pietiekam labu atvesļošanās plānu. Taču es vēlos sacīt, ka Eiropas investīcija banka ir pār 30% strādājis pie savām kapacitātēm, lai varētu uh, E, palīdzēt e, tādām valstīm kā Latvija, Lietuva vai citas. Un problēma, ar kurām mēs saskaramies, ir jāceļ šo fondu absorbēšanas kapacitāti. Ir jāpalīdz šīm valstīm sagatavot projektus un palīdzēt īstenot līdzekļus. Ja mēs vēlamies sacīt pilsoņiem, ka viņiem ir jāizprot tas, cik svarīgi ir iesaistīties Eiropas darbā, sekot Eiropas e, darbiem un uh, Eh, balsot par Eiropu, tad ir jā, jādara daudz vairāk. Un arī tā Eiropas paplašināšanās, kur iesākās pirms pieciem gadiem, ir eh, pasākums, kas ir vainagojies panākumiem. Vai jūs rīt atbalstītu Eiropas parlamentu eh, prasībā pilnībā pārskatīt Eiropas Savienības budžetu, lai mūsu rīcībā būtu patiesi politisks Eiropas līdzekļi? savā komisāra pieredzē. Un tad, kad mēs apspriedām finanšu perspektīvas periodam no 2007. līdz 2013. gadam, es redzēju, ka gan Eiropadomi, gan parlaments pieņēma eh, skaitļus, kas bija daudz mazāk ambiciozi nekā komisijas tobrīd piedāvātie. Taču Es vēlos sacīt, ka es ticu Eiropai. Jautājums ir par to, kādi soļi tad ir jāspēr katru dienu, lai līdz šādai Eiropai nonāktu. Nav problēma ar spēramajiem soļiem. E, problēma ir ar līdzekļiem, kas ir mūsu rīcībā, lai veidot šādu Eiropu. E, kolēģi, ja atļausit man iesaistīties, komisārs jau pieminēja, ka ir reformas, eh, kuras veids valdības. Nav nekāda šaubi, eh, šaubu par to, ka eh, reformas tiek veiktas, ja valdībai nav citas iespējas un citas izvēles. Taču es vēlētos pasvītrot to, ka jūsu Eh, minētajā palīdzības programmā jaunajām dalībvalstīm, ir arī jāapzinās, ka tas ir brīdis, kad mēs varam šajā krīzē paredzēt mehānismus, lai garantētu to, ka šie līdzekļi tiek izmantot mērķiem, kas eh, sas, eh, sasniedz savus mērķus. Tas temps ar kādu birokrātiskais smagums uh, Eh, dod iespēju projektu novest no sākuma līdz galam, ir jāpātrina, un ja būtu vienkāršotas birokrātijas metodas, tad daudz kas notiktu eh, ātrāk. Arī daudz Latvijas iedzīvotāji jau man ir sūdzējušies, ka, lai pabeigtu kādu projektu, lai, lai aizņemtos līdzekļus, lai varētu iegādāties nepā, nepieciešamās iekārtas un vispārējo, tad šie termiņi ir pārāk gari un tie kavē ekonomikas atveseļošanos. Par to sūdzās ne tikai Latvija. Es eh, varu sacīt, ka tā tik tiešām ir, bet ne visām valstīm ir vienlīdzīga absorpcijas iespēja. Tāpat ir arī uzdevums, kas ir atkarīgi no katras valsts nacionālajām līmeņa iestādēm. Ja Taču man ir jānorāda, ka e, ikvienam projektam, pat vismazākajam projektam, ir tieši tāda pati birokrātija kā projektam, kur apjoms ir simtiem miljonu. Absorpcijas e, kapacitāte nav vienāda visās valstīs. Ir e, atsevišķās valstīs rezultāti labāk nekā citās, un mums ir jādomā par reformu tipu tādās valstīs kā jūsējā, kā citās valstīs, kur eh, vēl aizvien ir jāveic konverģence virzienā uz Eiropas vidējo līmeni. Ir daudz reformu, par kurām ir jālemj, kuras ir jāīsteno ar politisko grību eh, katrā dalībvalstī. Eh, mums jau ir pieredze valstīs, kas ir guvušas liels panākums pēc iestājas Eiropas Savienībā Tāpat ir citas valstis, kurām nav bijuši tieši tikpat labi panākumi tieši ar tādu pašu budžetu, tieši ar tādiem pašiem spēles noteikumiem. Un ir Mm. jāizprot problēmas, ambīcijas un grūtības valstīs, kas ir nesen iestājušās Eiropas Savienībā, taču tajā pašā laikā ir jāsaka šo valstu vadītājiem, ka uzdevums ir ne tikai Briselē, bet uzdevums piekrīt jums, vai tas būtu Rīgā, Viļņā, Tallinā, eh, Budapeštā vai Prāgā ir jāapzinās arī un jāņem vērā projekta apjoms. Vienkārši šis jautājums nav e, ņemts vērā. Nākamais eh, Eh, diskusijas dalībnieks ir ekonomists. Jūs, eh, j, eh, šķiet, ka atbalstāt visai kri plaši kritizēto liberālismu. Kāds ir jūsu jautājums? Jā, es gribēju uzdot jautājumu tad, kad. Uh, Mēs e, dzirdam visas šīs aizstāvības runas par vairāk Eiropas. Tas izskan tā, it kā būtu kāds elegants mehānisms, kas varētu uzlabot Eiropas funkcionēšanu. Taču es aiz tā visu dzirdu e, aicinājumu uz ļoti politizētu e, redzējumu ar vairāk politikas, ar, ar Eh, vairāk eh, birokrātijas, eh, piemēram, Francijas gadījumā mazāk konkurence, lai labāk varētu pārvaldīt Eiropas rūpniecības politiku. Un tāpat arī es esmu dzirdējis, ka ļoti daudzi augstie rēģi saka, ka ir nepieciešams vairāk regulējumu, mazāk konkurences Un e, e, tīri loģiski no tā viss izriet, ka varētu samazināties izaugsmas tempi. Un e, tas tiek lemts aiz slēgtām durvīm Briselē. Taču es gribētu zināt, vai vadītāji, kas atbalsta šādas pasākumus, varētu to atzīt tagad un šobrīd vēlētājiem, ja mēs varam mainīt Eiropas modeli ar mazāk riska, bet līdz ar to būtu mazāk izaugsmes, attiecīgi mazāk darba vietu un tādējādi, manuprāt, tas ir visai strīdīgs redzējums. Tātad mēs runājam par to, vai mums ir nepieciešams vairāk Eiropas vai mazāk Eiropas. Jā, es gribētu atbildēt De Deividam. Eh, vairāk regulējumu vai mazāk regulējumu? Atsevišķos gadījumos vairāk regulējumu, jo daudzās jomās nebija regulējuma tur, kur finanšu sistēma eh, sabruka. Bija eh, tādas prakses, E, kuras paši finanšu e, sektoru pārstāvi saka, ka tādas nav pieļaujamas. Un mums ir jāstrādā kopīgi ar parlamentu, ar padomi, lai regulējumi šajās nozarēs tiktu uzlabots. Tāpat arī ir pilsoņiem skaidri jādara zināms, ka ar Eiropas redzējumu mēs nevaram uzreiz uh, nodrošināt nepieciešamo eh, dinamismu ekonomikā. Mums ir jāpa, jāstrādā, lai mēs varētu vairāk un labāk organizēt ekonomisko dinamismu, taču lai nebūtu vienkārši neliela izaugsme, bet lai izaugsme tiktu balstīta uz labāku izglītību, uz labāku uz labākiem rezultātiem un kā Eiropietis, es gribētu aicināt apvienot ekonomisko un sociālo izaugsmu. Mums ir sociālais modelis, mums ir sociālās vērtības. Es pilnīgi piekrītu tam, ko sacīja komisārs. Un arī tas, ko mēs piedāvājam Eiropas parlamentam, vai šeit būtu runa par finanšu tirgus uzraudzību, vai e, apdrošināšanas sabiedrībēm, vai uzraudzības aģentūrām, audīt sabiedrībām, visi, visi šie priekšlikumi, pa, e, ko jūs ļoti labi zināt, galīgi e, nenostājas pret konkurences principu manuprāt, ir jāatrod līdzsvars, un es domāju, ka ir ļoti svarīgi tas, ir jānorāda tas, ka vissliktākais būtu piemērot eh, protekcionismu politikas. Mēs visi piekrītam tam, ka būtu pilnīgi dramatiski šāda politika. Un es aicinu uz eh, starptautisku sadarbību un koordināciju, lai varētu no tā izvairīties. Eh, Bet kā ir ar komisijas priekšlikumu? Mēs, piemēram, šeit runājam par direktīvu, kas varbūt varētu atvieglot uh, hedge fondu izveidošanu un darbību, uh, es gribētu teikt, ka komisijas priekšlikums neveicinās, bet regulēs. Un pirmo reizi būs konkrēta regulācija, kura attieksies uz hedge fondiem Eiropā. Pirmo reizi es uzsvaru. Un tā ir viena lieta, ko prasīja parlaments, uh, to Tas mums ir nepieciešams ne tikai uh, Eiropas līmenī, bet par to bija panākt vienošanās arī G20 sanāksmē, pavisam augstākā līmenī, arī Atlantijas okeāna otrā pusē ir kaut kas līdzīgs tik darīts. Un uh, tas ir nepieciešams, lai regulētu finanšu darbību un produktus, kuri šobrīd nav tikuši regulēti. Principā mēs piekrītam, bet uh, jāņem vērā, ka pastāv divi riski. Uh, pirmais, ka mēs ļausim uh, komercializēt uh, Uh, fondus, kas atrodas dažādās finanšu paradīzēs. Un vēl viena uh, piezīme no manas puses. Mēs katrā ziņā vēlamies, lai paši fondi būtu kontrolēti, kontrols objekts. Ir nepieciešamas caurskatāmības uh, prasības un lai fondi tām atbilstu. Un uh, Es, jāsaka, parlamentā vairs nebūšu, bet tas būs viens no parlamentu uzdevumiem. Tā tad, ja ir fondi, kas ir radīti, kas darbojas tikai Eiropā, es pilnīgi piekrītu, bet kāda reālā situācija? Situācija ir tāda, ka liela daļa šo hedge fondu, šo augstā riska fondu neatrodas šeit uh, Eiropā, ne kontinentālajā Eiropā, ne apvienotajā karalistē. Tās ir, uh, tie bieži vien ir Kaimanas salās vai kaut kur citur, tātad šajās uh, nodokļu paradīzēs. Un ko mēs tādā gadījumā šeit Eiropā varam darīt, lai nodrošinātu uzraudzību, lai mums būtu šis skatījums uz šiem fondiem? Tātad, ko mēs varam darīt? Es gribētu teikt, ka Eiropā mums ir tomēr ļoti būtiski uh, līdzekļi kapitāls un ir nepieciešama laba caurskatāmība, un es domāju, ka tas varētu būt ļoti labs piemērs, ko mēs šeit Eiropā demonstrētu visai pasaulē. Un uh, tādā veidā mēs varētu prasīt arī atbildību no citām valstīm uh, līdzdarboties šāda veida caurskatāmības uh, nodrošināšanai starptautiskajā finanšu jomā. Un Mums ir jā, jāapzinās, ka ne tikai lielie finansētāji vai pensiju fondi, bet lai pilnīgi visi varētu atgūt uzticību finanšu sistēmām, uzticību kapitālam. Ko tas īsti nozīmē? Es domāju, ka mums ir nepieciešama ekonomikas atveseļošana, kas, ir, kas būs daudz sarežģītāk, jo ekonomikai ir arī savs psiholoģiskais eh, elements, un arī šeit uzticība un paļāvība nozīmē ļoti daudz. Savukārt, caurskatāmība ļoti daudz palīdz uzticībai. Vēl ir eh, viens vārds, ko mēs neesam pieminējuši, tas ir vārds bezdarbs. Šobrīd tas sasniedz aptuveni 10% Eiropas Savienībā, atsevišķās valstīs, kā piemēram Latvijā, tas sasniedz gandrīz 20%, un situācija mm, ir kļuvusi jau nokaitēta. Eiropas institūcijas un konkrēti Eiropas komisijai. Šeit ir nepieciešama ļoti daudz, ļoti daudz fantāzijas un ļoti daudz drosmes, jā. Par to mēs ļoti daudz domājam un kopīgi pēc mūsu iniciatīvas un ar Čehijas republiku mēs esam strādājuši pie šiem jautājumiem. Taču es gribu eh, pastāstīt eh, par eh, šo mini samitu, kas notika, ja parlaments atbalstīja šādu mini samitu pr <clears throat> Prāgā. Eh, un, C'est un membre. Un mums ir jāapzinās, ka atsevišķas dalība valstis pēc tam Es to gribēju sacīt pēc tam. Pēc tam norāda ar pirkstu uz eh, Briseli un saka, ko tad Brisele ir darījusi bezdarba sakarā. Taču, tad, kad mēs esam sanākoši kopā, vai tad, kad mēs aicinām visus eh, kopā valstu vadītājus, valdību vadītājus samitā uz Prāgu, viņi saka, jā, mēs esam eh, ļoti aizņemti, dāmas un kungi, mūsu rīcībā ir palikušas tikai divas minūtes, tāpēc tikai dažos vārdos par to, Eh, no kā jūs visvairāk baidāties Eiropas eh, parlamenta vēlēšana rezultātos, Veiks Freberis kundze? Es eh, gribētu cerēt, ka. Es baidos, ka nebūs pārāk daudz ekstrēmu balsojumu, balsojumu par ekstrēmiem spēkiem, ka cilvēki apliecinās savu veselo saprātu, savu, savu līdzsvaru saprātu un uh, mēs nepiešķirsim pārāk daudz balsu ekstrēmu, eh, ekstrēmistu partijām. Nikola Fonteina, es vēlētos, lai partijas būtu atvērts pasaulē, lai tās spētu cīnīties ar krīzi E, taču to nedrīkst darīt pārkāpjot trešo valstu tiesības, un tāpat arī mūsu priekšē ir ļoti daudz nopietnas reformas, e, gan attiecībā uz kopīgo lauksaimniecības politiku, gan uz mikrokredītiem, gan arī runājot par noturīgu ekonomiku, par vidas aizsardzību. Ļoti daudz, kas ir jādara, kas ir jādara pilnīgi noteikti, un arī tas nozīmē solidaritāti un eh, Almuņas kungs. Es ceru, ka parlaments, kurš tiek ievēlēts šodien, būs eh, parlaments, kas atbilst Eiropas izaicinājumiem, ekonomiskajiem, sociālajiem, apkārtējās vidas, un būs tāds parlaments, kas arī varēs katru dienu, nedēļu, mēnesi darīt zinām Eiropas, eh, Eiropas pilsoņiem par to, kas tik ir ticis lēmts un apspriests mūsu parlamentā. Jā, mēs savus intervijas beidzam vēlēšanu. No vēlēšana pārraide turpinās. Paldies visiem viesiem, kuri piedalījās un uz drīz tikšanos!